ievērošana no dažu kompāniju puses tomēr notiek. Mēs uzsveram, ka šie standarti, starptautiskās darba organizācijas standarti ir jāievēro. Paldies! Paldies, Grēs kundze! Pirmkārt, ja var,